La séance est ouverte. Sēdi sākam. Je demande à chacun de... Lūdzu, visi ieņemt vietas un ievērot klusumu. Dargie kolēģi, jūs redzējāt darbkārtības projektu. Ja piezīme nav, tad um, šo projektu mēs pieņemam. Priekšsēdētāju um, paziņojumi ir lasāmi kobuņūs un aicinu jūs bez kavēšanās ķerties pie. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Bez kavēšanās ķerties pie balsošanas. Un tā kā mums ir tā iespēja, ka pašā sēdes sākumā ir klāt mūsu referents, tad aicinu sākt eh, ar Nadeždas Neņski ziņojumu par makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hašimītu karalistei. Lai iesildītos. Eh, šai dienai, kas pilnībā tiks veltīta balsošanai, un eh, turp Turklāt mēs arī turpināsim balsot rīt un esam vajadzības gadījumā paredzējuši divas pilnas dienas balsošanai un aicinu sākt balsošanu ar Nadeždas Neinski ziņojumu. Varā. Est-ce que ça pose un problème technique? Vai ir kā tehniska problēma ar to? balsošanas sarakstā, vai sociālistiem, eh, sociālisti var sameklēt savu balsošanas listi Neinskas ziņojumam. Sameklēja. Labi, visi gatavi, visiem ir balsošanas kartes, izņemot tās no Martīni kundzei. Ņemsim vērā man arī gadās eh, vienu reizi no divām kārtē aizmirst. Sākam 16. grozījums, eh, Hartonga grozījums referenti pret, kas ir par. Pret daudzi atturas noraidīts. Otrais referents ziņojums par pret atturas. Divi pret divreiz vairāk nekā es redzēju. Pieņemts. Trešais grozījums atsaukts. Par apsvērumiem. Ir rinda Hartonga grozījuma. Vai varam likt blokā pirmos piecus? No ceturtā līdz astotajam blokā. Par. pret noraidītie. Devītais grozījums. Jo ar šo grozījumu svītru apsvērumu pret, pret, par, pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums. Desmitais Hartonga grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais referenta grozījums par pret atturas pieņemts. Vai 11, 12, 13 var ņemt blokā? Nē, tādā gadījumā 11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 14, 15 kopā. 14, 15 par. Pret. Atturas noraidīts. Galīgais balsojums. Elektroniski. Tādējādi mēs varēsim pārbaudīt klātesošo skaitu. Un pārliecināties, ka atsevišķas grupas nav pārāk daudz pārstāvētas. Viens ir eh, nesekmīgais skolnieks. 34 ir klātesoši. Gajer kungs balso pār. Tā tad kopā 33 ir par, viens ir pret, nulle atturas un pieņemts apsveicam Neinskas kundzi. Pār, lūdzu sekretariātu pārbaudīt, vai nav nevienas pārlieku pārstāvētas grupas. It kā tā tam nevajadzētu būt var gadīties, ka kāda grupa ir nepietiekami pārstāvēta. Tikko tautīniekiem bija klāt tikai ēdreferents. Un viens fantoms tik lielai grupai ir nedaudz par maz, neraugoties uz šī fantoma kvalitāti. Pamazām rindas pildās. Un tālāk otrais balsojums. Neliels balsojums, ja drīkst izteikties. Giovanni ir klāt, tas ir par um, naudas pārvadumiem. Giovanni vārds, lūdzu. Mums ir. Eh, Dek 23. Mums ir jābalso par eh, Dek 23 eh, par zivsainiecības protokolu ar Gabons republiku. Tas ir attiecībā uz 13. gadu maksājumiem un saistībām 1 miljons 350 tūkstoši eiro. Tā kā, protams, ka es neesmu pret ņem <clears throat> to, ka mēs apstiprinātu šo un balsotu par. Giovanni, kas ir par šo pārvietojumu? Paldies, pret, atturas pieņemts. Citu pārvietojumu nav. Komisijas budžetam arī citās institūcijās pārvietojumu nav un dodu vārdu tagad Monikai Holmajerei, lai viņa mums izklāsta ēku politikas dosie. Uh, Godātie kolēģi, pavisam īsi Runa ir par ēku, un iepriekšējā reizē mēs konstatējām vairākas nepilnības. Tā tad tieši iemesla dēļ, tā kā šeit ir 40 e, jautājumi EBA, un lai mēs to varētu izskatīt nākamajā budžeta e, komitejas sanāksmē un pabeigšu lietu ar atzinumu. Très bien. Donc c'est une communication. Tātad tas ir oficiāls paziņojums un mums būs jāizsakās tad, kad mūsu priekšā būs šis dosie. Tagad mēs pārējām pie balsojuma par nākošā gada budžeta projektu. Jūs eh, tikāt informēti par to, kādā kārtībā mēs balsosim par kategorijām, par kurām koordinatori ir vienojušies. Es, eh, lai nebūtu pārpratumu, lai visi būtu gatavi, patur šo kārtību un lai tie, kuri gan zālē, gan visur citur pasaulē caur straumēšanas palīdzību, varētu zināt, kā mēs šīs abas dienas strādāsim. Un mēs sāksim eh, ar citu iedaļu budžetu, kur referenti ir Monika Holmejer. Pēc tam mēs skatīsim horizontālās problēmas. Tātad eh, administratīvā atbalsta pozīcijas, eh, aģentūras pildprojekts un sagatavošanas darbības. Pēc tam skatīsim komisijas budžetu un saskaņā tradīciju es došu vārdu budžeta ģenerāla direktoram, kurš eh, darīs zināmu komisijas viedokli par grozījumiem, un tad mēs ņemsim vispirms piekto ka, kategoriju, pēc tam vienas B. Mēs ņemsim kategorijas sākot ar tām, kas ir radījušas vismazāk problēmu koordinatoriem un beigsim ar tām, kas ir bijušas visstrīdīgākās. Sākam ar piekto, pēc tam viens B, pēc tam tre, trešā un tas gan var mainīties, bet to mēs jautājumu sakārtosim rīt cēlienu laikā. Otrā, ceturtā, viens A. Pēc tam būs balsojums par maksājumiem, domājums rīt. Mēs maksājums balsojam atsevišķi. Pēc tam balsojums par maksājumiem Eh, grozījumiem ārpus DFS, un šeit ir runa par eh, elastīguma instrumenta eh, mobilizāciju un pēc tam ieņēmumu sadaļu. Tāda būs mūsu ēdienu kārte šīm dienām. Un sāksim mēs ar On, on me dit qu'il y a trop de PPE et que je ne vote pas. Man uh, saka, ka tautas partija ir eh, pārlieku pārstāvēta un es nebalsoju. Man ir atņemts balstiesības. Uh, un tas ir labi, jo priekšsēdētājs stāv pāri politiskiem strīdiem, un mēs sāksim ar Eh, Monikas eh, tekstu. Par saturu es neko neteikšu, mēs jau esam pietiekuši intensīvi par to diskutējuši, bet ir divas lietas, par, kuru, par kurām es vēlētos, lai to ņemt vērā. Pirmkārt, mums ir džentlmeniska vienošanās starp Eiropas parlamentu un padomi, kas nozīmē to, ka no Eiropas parlamenta puses mēs nemainām neko padomas pozīcijā un Tādēļ es ierosinātu visus grozījumu priekšlikumus attiecībā uz uh, otro kategoriju noraidītu un šo džentlmenisko vienošanos apstiprinātu. Otrakārt, es vēl vēlētos arī konstatēt to, ka parindēs pie Eiropas parlamenta nostājām reģionu komiteju un ekosok, tad veiktu šos priekšlikumus balsoties uz George Lyon ierosināto grozījumi vakar tika izsūtīti ar ēpastu. Es vienkārši vēlos to šodien vēlreiz pieminēt. Ja nu kāds nav izlasījis ēpastu, tad vienkārši vēlējos to atgādināt. Merci de ces précisions. Paldies par precizējumiem, referentes kundze. Un no praktiskā viedokļa raugoties tagad, lūdzu. Vispirms paņemt jūsu lielās grāmatas, šo te, kas ir tā, pie kuras mēs pamatā strādāsim budžet, komisijas budžeta jautājumos. Sāksim ar šo lielo grāmatu, kuru jūs atvērsit 16. un 17. lapas pusē, angļu valodas versijā. Es nezinu, vai ir arī citas versijas, bet angļu valodas versijā 16. un 17. lapuse. Un Depens administratīvie. Tātad administratīvie izdevumi. Padomes funkcionēšanas budžets. Ça. Ce gros cahier. Šī lielā grāmata. Jā, kungi. Bon, euh, les assistants sont priés de... Euh, lūgums asistentiem apklust. Notiek balsošana, kuru vadu es. Mēs esam atvēruši 16. un 17. lapusi un mēs skatām pirmo punktu, ko Eh, skata referente Monika Holmeģere par padomes eh, darbību, kā to norādīja Monika Holmeģere. Pastāv tradīcija, saskaņā ar kuru padoma ar parlaments katru gadu izvairās no otras institūcijas budžeta grozīšanas. Mēs uzskatām, ka mēs esam viens no otra neatkarīgi padomes iekšējais viedoklis neatiecas uz parlamentu, parlamenta iekšējais viedoklis neatiecas uz padomi. Un līdz šim tas gan nav rakstīts eh, ne līgumos, ne finanšu regulā, ne parlamenta reglamentā. Tas ir tradicionāli, ka mēs nebalsojam pret e, padomes budžeta grozījumiem, bet deputāti var tādus iesniegt. Ir deputāti šādus e, grozījumus iesnieguši, un tos mēs liekam uz balsošanu. Un 16. un 17. lapusē. Šajā dokumentā, kas ir ceturtais dokuments, citas sadaļas. tā nav trešā sadaļa, tā ir uh, grāmata citas sadaļas, 16. 17. lapuse, kur jums ir Hansa Pētera Martina grozījuma rinda, viņš gan nav klāt, uh, bet viņam bija tiesības iesniegt grozījumu, ir kopā septiņi Hansa Pētera Martina grozījumi kurus aicinu likt uz balsojumu blokām. Un pēc tam ir Mārtiņš Sērenhauzers, kurš arī ir iesniedzis grozījumu, kuru lūkšu likt uz balsojumu pēc tam. Šie grozījumi juridiski ir pieņemami, politiski tie ir pret džentlmeņu vienošanos, tāpēc referenti ir pret. Un piebildīšu, kā budžeta komitejas priekšsēdētājs, es iesaku balsot pret. Es eh, nevaru noteikt un piedalīties balsojumā, jo es esmu liekais savā grupā, bet es rekomendēju balsot pret. Pirmkārt, blokā Hansa Pētera Martina grozījumu par. Viens pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. 42, 75 Ehrenhauser grozījums par Viens ir par pret, atturas, noraidīts. Problēma nokārtot. Tagad ņemam īsāku dokumentu. Budžet 2014. Budžets 2014 citas sadaļas. Kurš atspoguļo kopsavilkumu balsojumiem blokā un to grozījumu sarakstu, kas nav iekļauts bloka balsojumos un ko es likšu uz balsojumu atsevišķi. Visiem ir šis dokuments. Sākam ar pirmo balsījumu, kas atbilst pirmajam blokam. Kompromiss numur viens par. Paldies pret. Alde ir pret, atturas. Divi atturas. Tālāk ir atsauktie grozījumi pēc samierināšanās, kur notika ar parlamentu biroju. Jūsu priekšā ir saraksts ar grozījumiem, 29, 84, 29, 79, 74, 73, 55, 56, 58, 76. Šie grozījumi ir atsaukti, tos es nelieku uz balsojumu, un tie nevar tikt iesniegti no jauna plenārsēdē. Tas ir noteikums budžeta ziņā. Tālāk trīs subjekti, kur ir vajadzīgas tehniskas korekcijas un par kuriem tikko runāja Monika. Par to jābalso nav, tie automātiski tiek pieņemti. Tālāk mums ir vesela rinda grozījumu, kuri atkrīt, jo Tos aptver bloks numur viens. Tātad tie ir grozījumi, kas ir pirmās otrās lapuses beigās līdz nākošās lapuses vidum otrajam blokam, bet Aldai ir šeit piezīme. Auliņa. Attiecībā uz e, tūkst, tūkstošo pozīciju, kas ir saistāms ar solidaritātes nodokli un grozījumiem, kura tik pieminēta kā pakļaujamā pieņemamībai, bet gribētu cerēt, ka tās neatkrīt tāpēc, ka um, balsojums ir, ka bloks ir nobalsots. Un tāpēc, mūsuprāt, grozījumam ir jābūt pieņemamam un tas ir jāliek uz balsojumu atsevišķi, tāpēc, ka tieši tādā pat veidā deputāti nobalsoja par algu iesaldēšanu un par šo nodokli attiecībā uz parlamentierēģiem. Mēs neredzam nekādu iemeslu, tīri juridiski, lai to nelikt uz balsojumu attiecībā uz šo nodokli parlamentu deputātiem. Tik tiešām šis grozījums ir identisks ar citiem, kurus iesniedz citas grupas un kas ir ar pieņemamības grozījumu. To gribēja sacīt arī Homērs Konce Monika. Es vēlējos tikai papildināt, ka šajā priekšlikumā neatkarīgi no tā, vai tas juridiski tiek šeit pielaists vai nē, tā Ten, tas noteikti jālēm ir juridiskajam dienestam, bet viņš atkristu eh, pamatojas uz to, eh, ka algu jautājums eh, par to tik balsot samierināšanas ietvaros, tā kā ne tikai juridiski iemesli, bet arī saturiski to jau sēdz sarunas samierināšanas procedūrā. Par juridisko es nemaz ne, nespriedīšu, tas ir juridiskā dienas kompetencija. Yeah. Alors, Ļoti labi. Domāju, ka vajag uzreiz uzrunāt juridisko dienestu. Kurš ir klāt? Un mans jautājums attiecīgsies uz tiem grozījumiem, kuri jūsu tabulā ir nākošajā lapusē, pirms trešā bloka, otrā bloka beigās un kuri attiecas uz pozīciju 1000, 1006 un 300. Tātad ir grozījumi par solidaritātes eh, nodokli 7%, par vispārīgo izdevumu um, piešķīrumu un izdevumiem, komandējumiem un ceļojumiem starp trim darba vietām. Mans jautājums juridiskajam dienestam, ikvienam no šiem grozījumiem ir, vai juridiski tie ir pieņemami vai nē. Un es pakļaušos juridiskā dienesta atzinumam. Ja juridiskais dienests tos uzskata par pieņemami, liek tos uz balsojumu, ja nē, tad nē, nelieku. Vārds juridiskajam dienestam. Priekšsēdētāji. par jūsu grozījumiem, ņemot vērā to, ka eh, atbildība piekrīt jums saskaņā ar reglamentu 57. pantu, trešo punktu, kas ir formulēts vispārīgā veidā un nenorāda, ka parlamenta vai kādas komitejas priekšsēdētājs kontrolē legalitāti, bet ir pietiekami plaši formulēts, lai budžeta komitejas priekšsēdētājiem vai parlamenta priekšsēdētājiem dotu izvērtējuma iespēju. Un, manuprāt, šī izvērtējuma iespēja ir spēkā tad, kad mēs saskaramies ar grozījumiem, kas varētu radīt problēmas saistībā ar līgumiem vai Eiropas Savienības likumdošanu. Sākšu ar tiem grozījumiem, kas ir šoreiz ir 781 un 4341, kuri paredz izdevumus ierēģi algām. Mūsuprāt, šie grozījumi ir ar pieņemamības problēmu, jo 341. Eh, līguma pants skaidri norāda to, ka eh, man ir uzrakstīts angļu valodā, es tu turpināšu lasīt angliski ka Savienības eh, atrašanās vietas tiek noteikts eh, vienojoties dalību valstu valdībām, kas ir ekskluzīva dalību valstu kompetence, nevis iestāžu kompetence, un šī norma jau tika piemērota kopienu tiesai 2012. gada 13. Eh, septembrī kaut arī tas var uh, radīt uh, arī sarežģījumus parlamenta budžetā, bet ne jau parlaments vai tiesa var mainīt šo situāciju. Tas ir jādara dalību valstīm tad, kad nepieciešams, īstenojot savu kompetenci, lai noteiktu iestāžu atrašanās vietu un e, šādu iemeslu dēļ uzskatu, ka šis grozījums nav savietojams ar līgumu. Es uh, Ehm, ieteiktu paziņot šīs grozījumus par nepieņemamiem. E, tālāk pievērsīšos otram grozījumam, kur jūs pieminējāt. Grozījums numur 4853 attiecībā uz deputātu algām un solidaritātes nodevs paredzēšanu 7% apmērā. Uh, Arī šo grozījumu mēs uzskatām, ka tas nav savietojams ar deputātu reglamenta desmito uh, punktu, un budžeta procedūra nav izmantojama, lai grozītu deputātu reglamentu statūts. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šis grozījums 4853 nav pieņemams. Tālāk 4, 8, 5, 5 grozījums attiecībā uz vispārēju izdevumu apjomu. Šeit nav problēmas ar savietojamību, bet drīzāk šeit ir jautājums par to, kas tiek risināts eh, statūtu eh, īstenošanas 26. punktā, ko pieņem prezidijs. Un, uh, es teiktu, ka šeit arī ir problēma ar to, vai šo ziņojumu var pie... Respektīvi, nav problēma pieņemt šo grozījumu. Paldies. Rikārdo, paldies, viss bija skaidrs. Jārāns Ferms grib izteikties. Uh, Jā, paldies, priekšsēdē, attiecībā uz uh, 781 un 431 man ir savādāks skatījums, jo tie nav vērsti uz līgumu grozījumu jo līguma grozījuma nav eh, pamatojums eh, iebildēm, bet gan ceļa kārte virzoties uz situācijas mainīšanu, un tā tomēr ir cita lieta. Bet, nu, es neuzstāšu. Ja Ja jūs uzskatāt, ka juridiskais eh, atzinums ir savādāk, eh, ir eh, spēkā esošs, tad lai tā būtu. Ļoti labi, rīkosimies saskaņā ar justīciju tiesu nolēmumiem, minēsim minoritārus lēmumus. Džordž, lūdzu. The... Protokolam Alde nostāja ir tā, kā Gorans tikko ieskicēja. Arī mēs uzskatām, ka šeit ir savādāks uh, skatījums. Šeit runa par ceļa kārti uz izmaiņām, nevis par līgumu grozīšanu tiešā veidā. Vienkārši vēlējos protokolam piezīmēt mūsu bažas par šo sniegto atzinumu. Merci bien. Uh ce, ce n'est pas mon rôle de faire une telle proposition, mais je rappelle. Man nevajadzētu nākt klāt šādu priekšlikumu, bet es at, atgādinu arī to, ka ir rezolūcija, un rezolūcijā var norādīt lietas, kuras nevienmēr saskana ar līgumu burtu vai atspoguļo dažādu līgumu interpretēšanu. Taču pār grozījumiem runājot, man ir jābūt ļoti stingram par juridisko interpretāciju. Un pat nezinot, ko teiks eh, Rikārdo, es, kā jau teicu, pieturēšos pie viņa ieteikuma. No tā es secinu, ka šie trīs grozījumi vai trīs grozījumu temati, no kuriem ir divi, kas nav pieņemami, un viens ir pieņemams. Un tagad atgriežos pie otrā bloka sākuma, ko mēs saucam par otro bloku, kas patiesībā ir grozījums saraksts. kurus ne pozitīvi, ne negatīvi neaptvēr pirmais bloks, kas neatbilst samierināšanās rezultātiem, bet juridiski pieprasa balsošanu. Mūsu referents ir pret visiem šiem grozījumiem un piedāvā balsot blokā pret visiem grozījumiem. Izņemot abus grozījumus, kas ir pieņemami, kā pasaules kungs tikko norādīja. Vai kāds ir pret balsojumu blokā, izņemot šo grozījumu, šos divus grozījumus? on les vota pas alors les deux admissibles. Donc c'est ce qu'il dit. Bon alors, bon lai padarītu lietas vienkāršākas. Vispirms liekam uz balsojumu grozījums, par kuriem mēs runājām, tātad 48,55, kurš ir tāds pats kā 10,40 par General Expenditure Allowance. Referents ir pret, bet juridiski Šie identiskie grozījumi ir pieņemami par. Pret. Atturas. Viens atturas. Noraidīts. Vai mēs varam pārējos grozījumus blokā ņemt? Neviens neiebilst. ir viens e, īpašs grozījums saldā, kura sakarā jūs gribat balsot atsevišķi. Desmit četrdesmit viens par atvainojos sakrunātāji. 3, 2, 4, 6 pozīcija tā ir. Tātad tas ir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 Jā, es uh, atradu, bet manā tabulā nav skaitļi, ir tikai komentāri. Hmm? Uh. The, the Tas ir paredzēts, lai atjaunotu budžeta projektu. Okay. Bon. Donc, ce sont deux amendements. Tātad tie ir divi grozījumi 10.41 um, e, pozīcijā 3246 un 10.37 e, līnijā 402, kas parēdz atjaunot budžetu projektu, jeb priekšprojektu, pat ja mums tabulā nav skaitļu. Tātad par šo grozījumu, par šiem grozījumiem referenti ir, ir pret, kas ir par. Alda ir par. Un Artaunkungs pret Daudz ir pret, atturas. Neviens neaturas. Tā tad noraidīts. Par pāriem blokā. Par. Pret. Ārtaukungs ir par. Atturas. Noraidīts. Tālāk pārējiem pie trešā bloka. un liek uz balsojumu blokā, bet pa institūcijām. Un domāju, ka pār revīzijas palātu uh, Ivailo grib izteikties. Uh, Attiecībā uz revīzijas e, palātu ir vairāki grozījumi, kur tiek ierosināts izveidot e, rezerves salā, uh, algām. Uh, Mēs vēlētos or, budžeta kontrolas komitejā uzklausīt uh, revīzijas palāts. Mēs neesam priecīgi par to, ka revīzijas palāts uh, loceklis tika iecelts no padomas puses, neskatoties uz budžeta komitejas balsojumu. Vienoties par principu, par to, ka parlamentam ir kas sakām šajā jautājumā, tad šāds eh, rezervas izveide balstās uz, uz tiem pašiem iemesliem, kas būtu saistīti ar juridiskā dienas tikko minēto. Otrakārt, mums ir jāprasa arī paskaidrojumi no padomus, jāuzsāk procedūra. Es balsotu atturoties, atbalstot principu, ka parlamentam. E, ir sava teikšana, bet nu, šis nav varbūt pareizais veids, kā to prasīt. Merci, Evailo, je comprends. Paldies, Evailo, es saprotu jūs sacīto, Monika grib atbildēt. Es vēlējos Ivailo informēt, ka šajā blokā mēs par to nebalsojam. Šīs balsojums būs vēlāk kā atsevišķs priekšlikums. Tas būs sestajā lapspusē, tātad atsevišķie balsojumi piektās e, sadaļā revīzijas palāta, tātad sestajā lapspusē tur šie priešlikumi ir atsevišķi, viņi nav blokā, viņi nepiedar pie blokā, viņi nepiedar pie parastās balsošanas procedūras par budžetu, tāpēc viņi ir atsevišķi izdalīti. Oui, Ivailo. I mean, I Ivailam, jā, nu, mans komēns attiecas uz eh, rezervu veidošanu par algām. To jau es sacīju, tas ir šis atsevišķais. Alors, euh, on peut voter donc en bloc. Tātad, liekam uz balsojumu blokā, revīzijas palātu. Trešā bloka ietveros pie rezerviem atgriezīsimies eh, pēc brīža par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ekosoks par. One by, on, on pourrait voter tout ça en bloc. On n'aurait pas besoin de. Non, je, je vote. Je vote. Liek uz balsojumu institūciju pa institūcijai. Es vēl līdz justīcijas tiesai neesmu ticis. Bon, alors, euh, le, le, le bloc. Bah alors tout le bloc euh, ensemble alors si oui. Tādā gadījumā visi bloki iet kopā. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, man likās, ka tas iet pa institūcijām. Trešā bloka pozīcijas ir horizontāls, tas ir, tas ir sala, algu korekcijas un par visu trešo bloku, par pret atturs pieņemts, neviens neaturās. Un tādējādi atkrīt grozījumi, es tos visus nenolasīšu, bet tie grozījumi, kurus saraksts ir pievienots pēc trešā bloka tabulas, visi šie grozījumi atkrīt. Un pāriem pie ceturtā bloka justīcijas tiesa. Blokā grozījumi, kas attiec uz justīcijas tiesu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 29, 18 atkrīt. Tālāk atsevišķā balsojumā grozījums, kas attiec uz justīcijas tiesu, bet kas nav iekļauts, tas ir 20, 26. Referents ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Neviens neatturas noraidīts. Tālāk. Revīzijas palāta. Vispirms grozījumi e, tūkstots e, pozīcijā rezerves par pret atturas sociālisti pieņemts. 1200. Tieši tas pats par pret, atturas, tāds pats rezultāts. Tālāk 20, 26 referents ir pret, kas ir par. Pret, atturas, noraidīts. Ekonomikas sociālo lietu komiteja ir Viens grozījums referents ir par, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Nākošais atkrīt un ir tālāk tehniska korekcija, kas uz balsojumu nav jāliek. Par ekonomikas sociālo lietu komiteju jums ir balsu grozījums saraksts, uz kuru neatiecas referenta priekšlikums un ko aicinu likt uz balsojumu blokā. Ja visi piekrīt, tas ir bloks numur 6. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais bloks reģionu komitejā. Grozījums 641, referents ir par, kas ir par? Pret, atturas. 29, 39, referents ir par, kas ir par? pret atturas pieņemts. Tālāk grozījumi, kas atkrīt, izņemot 47, 77, kas ir izņemts pozīcijā 1200, un tā kā tas ir izņemts, to nevar iekļaut plenārsēdē, pārējā atkrīt. Tālāk ir tehniska korekcija ar piezīmi pielikumā S1, kas nav uz balsojumu jāliek. Astotais bloks. Saraksts ar grozījumiem, uz kuriem neatiecas referenta priekšlikums un kas referentam nepatīk, un arī, ja piekrīt, atliekam uz balsojumu blokā. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais bloks. Pār ārējās darbības dienestu. Vai var likt uz balsojumu blokā? Neviens neiebilst. Par. Devītais bloks. Pret. Atturas. Pieņemts. Alda attur, Atvainojos, es domāju, ka Alde grib izteikties, saka priekšsēdētājs. Tā tad ārējās darbības dienas grozījumi pieņemti, Alda atturas. Tālāk ir grozījums saraksts, kuri atkrīt, jo iepriekš ir pieņemti. Desmitais bloks. Grozījumi, kas nav iekļauti blokā un kuri nepieciešams īpašs balsojums. Ja piekrītīsiet, tad eh, balsojam blokā par, de, qui compte, pret, atturas, noraidīts. Un ir izņemti 697 un 699. Paldies! Un Mēs esam Monikas budžetu nobalsojuši. Apsveic Moniku. E, e, uh, e, lišado. E. Un ēnu uh, referentus um, visus pārējos personālu. Un tad mirklīti. Nu, jāpaskatās, kā mēs tagad tālāk balsosim par komisijas budžetu. Bet vispirms Pirms balsojuma došu vārdu, protams, komisijas ģenerāla direktoratam, bet tātad divu minūšu pārtraukums, palieciet zālē, nekur neiet, jo gribu vienkārši precizēt to, kā notiks tālākais balsojums.

faut faire l'après-midi parce qu'elle va venir. Bien, alors. Un tātad, sāksim atkal darbu. Klusumu lūdzu zālē gribētu palūgt ievērot. Un tagad balsosim par grozījumiem kā balsosim par grozījumiem, kas attiec uz komisiju, tad došu vārdu vispirms ģenerāldirektoram, lai viņš mums pastāsta, ko tad viņš domā par visiem šiem grozījumiem. Lūdzu. Merci, merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka dodat vārdu komisijai un pārdomas nelielas pēc uh, darba, ko ir pabeidzis parlaments, referenti un pirmkārt, sākot šo uzstāšanos, es gribētu paust komisijas gandarījumu par to, ka daudzie eh, deputāti un politisko grupu iesniegtie grozījumi parlamentā ļoti lielā mērā atjauno saistību maksājumu apropriāciju līmeni budžeta projektam, kuru padome krietni vien samazināja savā lasījumā. Un nu, šajā sakarā. No komisijas puses mēs esam īpaši gandarīti par to, ka grozījumi parāda to, ka pastāv kopīgs skatījums gan no komisijas, gan no parlamenta puses uz maksājuma apropriācijām, kas ir nepieciešamas, lai varētu īstenot tās saistības, kuras, kā mēs zinām, šajā finanšu ietvaru periodā izriet no iepriekšējiem budžeta lēmumiem. Samazinājuma apjoms no padomas puses vairāk nekā miljards eiro nav pieļaujams. Jo tādā veidā šis samazinājums apgrūtina pārliecīgā veidā politikas, kas ir stratēģijas 2020 pašā centrā, investīcijām, konkurētspējai, nodarbinātībai un izaugsmai. Un it īpaši šeit es domāju par programmām, kas ir kategorijās 1A vai kohēzijas politiku 1B kategorijā. Šie izdevumi ir nepieciešami vairāk nekā jebkad, lai varētu atbalstīt pārāk kuslo izaugsmi e, ekonomisko ierobežojumu periodā. Piektdien, 26. septembrī, pēc parlamenta iniciatīvas notiks sanāksme par situāciju ar maksājumiem un domāju, ka šeit skaidri tika parādīts tas, ka komisijas aplēs maksājuma apropriācijā ziņā bija ļoti piesardzīgas un deva iespēju paturēt prātā to, ka vajadzības nākošajam gadam ir aplēstas balstoties uz to, ka 13. šis gads tiek pilnībā apmierināts budžetā ziņā. Un tāpēc grib izmantot iespēju, lai atgādinātu to, ka komisijai un apzinos, eh, kāds ir parlamenta viedoklis, 3,9 miljārdi, kas ir iekļauts budžeta astotajā korekcijā, ir ārkārtīgi būtisks. Un tāpat jāatzīmē, ka vairāk grozījumi atbilst komisijas vadlīnijām budžeta projektā par Eh, programmām un darbībām, kas paredzētas eh, izaugsmai un nodarbinātībai, tādas kā iniciatīvas jaunošu nodarbinātībai, 2020, Erasmus un Kosme. Atgādinu, ka komisija savā pirmajā vēstulē 1204 eh, pārskatās programmas, kas ir iekļauts daudzgadu finanšu schēmā jūnija mēnesī. Un stiprinot šīs 14. gada politikas, eh, izriec no parlamenta apņemšanās, lai stiprinātu Eiropas Savienības budžeta investīcijas spējas, inovāciju, konkrēt spējas nodarbinātības, ir tīpaši jauniešu nodarbinātības ziņā. Tāpat arī gribu sacīt, ka Eiropas Savienības budžets ir solidaritātes instruments un eh, priekšlikums Eh, pastiprināt eh, atbalstu vistrūcīgākajiem atbilst eh, jūnija vienošanās nosacījumiem un gribu sacīt, ka ikvienai stiprināšanai būtu jānotiek balstoties uz šo vienošanu. Tā tad jātiek kompensētai no kohēzijas politikas sadaļas ar e, vienlīdzīgām korekcijām. Es gribu arī pateikties Jensens kundzei un īpašajai komitejai par to, ka ir iekļautas kredīt līnijas administratīvam atbalstam dažādām programmām, lai tās varētu veiksmīgi funkcionēt, un arī no, no, eh, atgādināts to, ka tiek atjaunotas funkcionēšanas izmaksas kopumā. Jūs zināt, ka tradicionāla komisija tīpaši šogad ir ļoti piesardzīgi veidojas savu budžetu projektu un samazinājumu, ko piedāvā ja, padome, apdraudētu komisijas rīcības spējas eh, programmu ieviešanā. Un šajā sakarā korekcijas vēstulē, kas eh, tiks sagatavot 15. oktobrī, Tā ir otrā korekcijas vēstule priekšlikuma cilvēku resursiem un finanšu resursiem izpildu aģentūrām 2014.-20. gada programmu pārvaldībām. Šie grozījumi būs neitrāli budžetziņā un neiekļaus nekādu izdevumu palielinājumu administratīvā ziņām. Un šim jautājumam mēs esam pievērsuši īpašu vērtību. Tālāk, kas attiec uz pilotprojektu un sagatavošanas darbības komisijas dienesti, ir izvērtējuši iespējas īstenot un ieviest pagaidu listas līdz vasarai. Tāpat arī šī analīze ņem vērā jauno juridisko bāzi, kas iekļauj pēdējo gadu gaitā īstenotās darbības eh, pilotu projektu un sagatavošanas darbību ietvaros, un šai analīzei dotu iespēju komisijai nodrošināt pilotu projektu un sagatavošanas darbību efektīvu ieviešanu pēc tam, kad tās ir nobalsotas. Un pirms balsojuma gribētu vērst deputātu uzmanības uz trim jautājumiem. Pirmkārt, atsevišķi grozījumi piedāvā pārcelt parlamentu deputātu pensiju uz sadaļu, kas attiec uz komisiju. Komisija uzskata, ka juridiskie nosacījumi un budžeta nosacījumi nav um, ievēroti šādam pārvietojumam un ir nepieciešams apsvērt visas iespējamas sekas. Otrkārt, atsevišķi e, priekšlikumi paredz jaunu budžeta pozīciju izveidošanu vai pārskatīts atsevišķi jauno programmu skaitu. Komisijas piedāvātā nomenklatūra e, grib paredzēt skaidrus mērķus un rādītājus, lai varētu sekot programmu sniegumam un šajā sakarā no parlamenta puses dažādos līmeņos ir vērojams aizvien lielāks atbalsts. Komisijai ir svarīgi neizlaist no redzes lok šos mērķus, eh, runājot par sniegumu izvērtējumu un izvairīties no nekonsekventas vai pārāk sarežģītas rīcības. Ir jāatvieglo pārvaldība Un tas ir mūsu aicinājums šajā sakarā. Un trešais un pēdējais punkts, uz kuru es gribu vērst budžeta komitejas deputātu uz, uzmanību, ir atsevišķi budžeta komentāri, kur mērķis ir precizēt un dažkārt grozīt juridiskās bāzes saturu. Komisija vienmēr interpretē to kā parlamenta politiskās gribas izpausmi un to ņem vērā, cik tālu iespējams pārvaldot programmas. Komisija tomēr ir jārespektē programmu juridiskā bāze un finanšu regula. Un tā nevar īstenot tādas parlamenta uh, programmas, kas neatbilst juridiskajiem instrumentiem. Noslēgumā priekšsēdētājs atgādināšu to, ka kā jau katru gadu komisija nāks klajā ar savu izpildspējas vēstuli pēc eh, parlamenta lasījuma, lai varētu samierināšanās komitejā sniegt visus eh, noderīgos elementus eh, lēmumu pieņemšanai. Un priekšsēdētājs cer, ka budžeta komiteja eh, ņems vērā komisijas piezīmes e, savā sēdes turpinājumā. Paldies! Paldies ģenerāldirektoram! Haider, vai arī tu gribēji ko teikt? Jā. Solo dos pequeños comentarios. Man divi nelieli komentāri, ļoti daudz balsojumu, es teikšos īsi. Pirmkārt, un pirms mēs sākam balsot, komisijas budžetu grib pateikties referentam šajā Eh, komitejā par paveikto darbu. Ir tiesa, ka mums nāca panākt, eh, nācās panākt ļoti daudz vienošanos daudzās kategorijās un pilnīgi skaidrs, ka nevienmēr visi ir simtprocentīgi ap, eh, apmierināti kompromisu daļā. Taču, diemžēl, mēs nevarējām nonākt ne pie vienas vienošanās maksājuma sadaļā. Un gribētu vēlreiz aicināt pēdējo reizi grupas mēģinot sarunās nolikt uz galda atšķirīgu stratēģiju maksājumu ziņo, jo, kā jūs zināt, sociālistu grupa grib izmantot visbūtiskāko eh, rīku contingency margin šobrīd, lai mēģinātu panākt to, ka um, padome roda daļēju, ja nepilnīgu risinājumu maksājumu programmām un šobrīd ir skaidrs, ka pastāv šī maksājuma problēma, un tam piekrīt pilnīgi visas politiskās grupas, taču mums ir kaut kas jādara šobrīd šajās sarunās, jo nākošajā gadā jau būs par vēlu. Tas ir vēlēšanu gads ar izmaiņām parlamentām, ar izmaiņām komisijā, un tāpēc tas ir mans pēdējais aicinājums, vai mēs varētu panākt vienošanos par maksājumu saistībām eh, atbilstoši tam, ko mēs piedāvājam no socialistu puses. Merci. Paldies. Hartong kungs, jūs vēlaties runāt. Dank u wel, voorzitter. Ik ben uh, met mijn collega's hier nog steeds uh, volksvertegenwoordiger, ook namens. Paldies, eh, priekšsarētāji. Es piekrītu kolēģiem, bet es esmu Nīderlandes pārstāvs un es arī saprotu, ka ģenerāla direktoram ir jāpauž komisijas nostāja, bet tiešām bija pārsteigums uh, uzzināt, kādā paralēlā pasaulē komisija dzīvo. Tiek ierosināt samazinājumu, un man ir jāizdara politisks paziņojums. Es esmu ievēlēts pārstāvis, un man uh, tikko dzirdētais jānosauc par absolūti pārsteidzošu. Paldies! Referents kundze. Lūdzu, jums vārds. Well, uh, I would first like... Es sākumā vēlētos pateikties politiskajām grupām, sekretariātam, visiem iesaistītajiem cilvēkiem šajā procesā, kas mēģinājāt rast kompromisu par ļoti labo un konstruktīvo darbu. Jau no paša sākuma mēs apgalvojām, ka izmantosim jauno ietvaru, respektīvi daudzgadu finanšu schēmu, kuru mēs vēl galīgi nesam uh, apstiprinājuši, bet apzināmies, ka tā schēma ir. Esam pieņēmuši spēles noteikumu, kāda tie būs, e, kad mēs vēlāk šogad apstiprināsim šo daudzgadu finanšu schēmu. Tāpat man jāsaka, ka parlamenta kopēja ja vispārējā nostāja rīkoties atbildīgi. Mēs atzīstam, ka daudzām valstīm ir milzīgas ekonomikas problēmas, Un ar šo vienošanos, kas ir mūsu priekšā, mums būs budžets, kas ir pa kādiem 6% mazāks nekā šī gada budžets. Nav daudz valstu, respektīvi dalību valstu, kas var apgalvot, ka viņi rīkojušies tāpat. Tātad tas ir tas, kas ir mūsu priekšā. Arī ņemot vērā to, ko teica ģenerāls sekretārs Tātad ļoti atbildīgs budžets. E, Ņēmām vērā pirmo grozījumu vēstuli, ko sūtīja mums komisija. Ir vairākas jomas, ko ģenerāla direktors pieminēja, ko mēs esam ņēmuši vērā, atsevišķas vēlmes, ko pauda specializētā komiteja Tātad, lai at, par attiecīgām budžeta pozīcijām, kas bija nepieciešams caurskatāmības nodrošināšanai, lai varētu īstenot uzraudzību par to, kas notiek budžetā. Un pie tā mums vēl būs noteikti jāatgriežas, bet es domāju, ka mums ir jāpiekrīt kultūras un attīstības komitejām attiecībā uz viņu vēlmēm saistībā ar atsevišķām budžetu pozīcijām. Ģenerāldirektors arī pieminēja, ka varbūt piezīmes par to, ka kaut kas ir pret eh, tiesisko pamatu, un es centos eh, atrast kaut ko tādu, bet neko tādu neatradām. Protams, ka ar piezīmēm budžetā tiesiskā bāze nav maināma. Uh, Kaut arī es jūtu līdzi tiem, kas ir pret vēršu cīņām, bet tādas lietas ir jārisina vienoto maksājumu, sastarpējās atbilstības schēmu un lauksainiecības jomās. Sarunas par to ir beigušās, mums ir jā, jāpilda spēles noteikumi. Tās ir tās piezīmes, eh, kas man ir sakāmas attiecībā uz ģenerāla direktora sacīto. Tālāk par maksājumiem. Sociālisti ir pareizi norādījuši uz faktu, ka mums ir problēma. Mēs visi zinām, ka mums ir problēma. Mums bija tikšanās ar Lietuvas prezidentūras pārstāvjiem, kas, manuprāt, ir rēģējuši ļoti pozitīvi uz mūsu bažām un piedalījušies šajā darba grupas sanāksmē par maksājumu situāciju. Komisārs mums skaidroja, ka jā, viņš saņēmis astoto budžeta grozījumu, tad rēķini par šo gadu tiks apmaksāti. Un attiecībā uz nākamo gadu komisija sacījusi, ka viņiem ir nepieciešams uh, par vienu miljārdu vairāk nekā padome vēlējās piešķirt. Tas ir ņemts vērā mums priekšā esošā dokumentā, tātad parlamenta priekšlikumā, bet sociālistu grupa vēlas iet tālāk, izmantojot rezervas eh, neparedzētiem gadījumiem. Ehm, grupu vidū nebija vairākuma atbalsts Mēs eh, piekrītam šīm bažām. Jautājums ir par to, kā risināt šo situāciju. Pārējās grupas uzskata, ka atbildība par budžeta izpildi ir izpildvarēju, respektīvi komisijai un padomē. Viņiem ir jāapzinās, kādas ir vajadzības, un jāprezentē tās savukārt padomēji, jānodrošina nepieciešais finansējums, kā tas ir paredzēts līgumā. Un ja komisija mums saka, ka viņa budžeta priekšlikums ir pietiekams, tad mēs eh, varam to pieņemt. Bet, protams, tā ir problēma, pie kuras mēs vēl atgriezīsimies, Un, protams, piekrītam, visi piekrītam bažām par to, ka budžeta izpildu notiek pareizi. Tā ir nepareiza situācija, ja komisija nevar apmaksāt rēķinus. Mums nevajadzētu not, nonākt amerikāņu situācijā. Mēs tomēr Eiropā šīs lietas darām savādāk. Tāds ir mans piezīmes. Esam sadalījuši eh, šos balsojumus vairākos blokos, balsosim pa pozīcijām. Es domāju, balsošana bloku pa blokam varētu būt eh, pareizākais veids, pirms skaidrojot, kas tā ir par uh, situāciju, jo savādāk man pārāk ilgi būs jārunā. Paldies, referentē Rikē kungs, pavisam īsi. Priekšsādātāji, pirmām kārtām gribu teikt paldies referentei par lielisku paveikto darbu un sadarbību. Viņi visus mūs tajā iesaistīja. Nu, protams, rezultāts, kā jau vienādiņa, ir kompromiss. Respektīvi, ne, nu, ikvienam šeit ir kaut kas, kas nepatīk. Un tā tālāk domājam, ka šis pien, piedāvājums ir ļoti līdzsvarots un var saņems vairākumu atbalstu. Nu, lūk, nu jā, nu, mēs ir, protams, visādi centieni tādiem izmisīgiem soļiem kaut ko paaugstināt, bet mēs tāpat kā referenta domājam, ka atbildība par budžeta izpildi nav mums, bet gan izpildvarai. Tāpat laikā svarīgi, lai parlaments, tostarp arī šī komiteja, apzinā šo problēmu Un es domāju, ka tāds arī būs. Es domāju, ka tas par to vēl turpināsim runāt samierināšanās procesa laikā. Piemēram, tautas pārtīja, pat ja mēs, lūk, visas savus uh, domas šeit nerodam, tad tomēr varam balsot par šiem grozījumiem. Bon. Ļoti labi. Paldies par visiem šiem komentāriem. Alfonsī kungs, jūs arī vēlējāt vēl ko nebūtu teikt, tās jums dot pārstāvēt zaļo viedokli. Jā, paldies priekšādātāji pāris vārdos. Mēs šobrīd esam tādā pretrunīgā situācijā, jo līdz pat šim brīdim daudzgad finanšu plāns nav galīgi pieņemts. Nu, vismaz eh, mēs to skatām par tādu ļoti eh, bažas radošu elementu. Jo kā tad mēs varam nodros, nodrošināt maksājumu piešķīrums, ja nav šis lēmums pieņemts? Tāpēc mēs parasti tomēr esam, nu, sakām tā, ja ir pieņemts šis daudzgad finanšu plāns, tad varam pie tā arī strikti pieturēties, bet tagad tā nav. Nu, redzēsim, kas vēl no padomas puses nākt rezultātā. Ir tāda tā pāris balsojumi, kas ne, neiekļauš šajā kopējā loģikā. Mēs jau it kā rīkojamies daudzgad finanšu plānu ietvaros. Vēl viena lieta par detaļām runājot. Par elastības instrumentu izmantošanu mēs gribējām, lai te būtu tā to kopējā summa. Jo domājam, ka tāpat laikā tas, ko piedāvā referenti, ir pozitīvi. Nu, lūk, tāda ir mūsu grupas nostāja. Paldies, godētais kolēģi Alda, arī tu gribēji izteikties. <coughs> Também um comentário breve sobre a apreciação. Esse comentário para a posição Eh, mūsu izteikt šī budžeta sakarā. Šis budžets atspoguļo ierobežojums daudzgadu finanšu schēmā, kas vēl aizvien nav galīgi nobalsots un pieņemts. Un kuri arī zināmas eh, dīvainības. Un kā jau šie ierobežojumi atspoguļo, acīm redzami. Uh, budžets, kurš ir neliels un kurš neatbilst tiem izaicinājumiem un cerībām uh, Eiropas pilsoņiem. Neatbilst. Uh, iespējām risināt bezdarba problēmas, nodrošināt izaugsmi, kohēzijas, solidaritātes ziņā un tāpēc neatbilst tiem izaicinājumiem, kādi būtu jāņem vērā, un budžetam ir jābūt ar citu orientāciju, citu, citām ambīcijām. Tas ir viss, ko gribēju teikt. Merci, jo merci, donc on a... Paldies! Nu, tad acīm redzot, visi nu, tagad spējuši izskaidrot savu balsojumu jau pirms pat vēl notikusi balsošana. Visu grupu pārstāvi izteicās, un arī atsevišķi deputāti izteicās, un tagad ierosina lūk pāriet pie balsošanas. Mums būs vajadzīgi divi dokumenti. Balsošanas saraksti, kur ir lūk visas šīs sešas kategorijas un papildinājumu tabulas. Tātad pielikuma tabulas. Sāksim vispirms ar šīm tabulām. Paradoksuālā kārtā sākam ar pielikumiem. Hm? Bet nu, tas vajadzīgs, lai mēs tiktu galā ar šiem horizontāliem jautājumiem, piemēram, lūk, administratīviem izdevumiem un aģentūrām. Tā tad lūk. Priekšādātājs rāda dokumentu. Visi ir atraduši īsto dokumentu. Tout le monde a ça. Tout le monde a sa carte. Visiem ir arī savu balsošanas kartiņa. Demartīni un Gajerkungam mm, nav kartiņas, ja? Aha. Gajerkungs tomēr dabūs savu kartiņu lieliski. Labi. Nu tad ķeramies klāt. Tātad šajā pielikumu tabulu dokumentā administratīvā pozīcija visas administratīvās pozīcijas līdz pat ceturtai lapusei. Tātad otrā, trešā, ceturtā lapuse, vien, viens vienīgs balsojums blokā par visiem un elektroniski. Tātad balsosim elektroniski. Sākam balsot. Le vote est ouvert. Il y a 38 Tātad 38 bals, balsojumu kartiņas, ja, vajadzētu kopā tā vismaz būt. Un Luc, Non Non, non, oui. Alors, il y en a trois qui n'ont. Tātad trīs vēl nav nobalsojuši to vidū, kam ir kartiņas. Nu, mostieties, mostieties, balsojiet. Citi jau ir devušies prom. Beidzam balsot. Un tātad 34 par, 3 pret, 2 plus 1, 1, kam nebija kartiņa. Gairkungam ir kartiņa. Neviens neaturējās, tātad visi šie administratīvo pozīciju grozījumi ir pieņemti. Labi, nā, tālāk aģentūras. Līdzīgā kārtā šis pats dokuments, tātad par aģentūrām šeit ir divi atsevišķi balsojumi paredzēti. Divi balsojumi, tad pamata balsojumi, un pēc tam pāris grozījumi vēl atsevišķi. Vispirms pirmām kārtām blokā par visām pozīcijām grozījumiem, kas atjauno budžeta projekta skaitļus. Elektroniski, tieši tāpat elektroniski. Donc, Tātad, lūk, šis pirmais bloks. Atjaunot budžeta projektu. 37 nobalsojuši, 35 par, 2 plus viens pret, neviens neaturējās, ar to pašu vairākumu pieņemts. Tālāk. Otrā balsojuma daļa attiecas uz tām pozīcijām, kur ir palielinājums salīdzinājumā ar budžetu projektu. Tātad atkal elektroniski balsosim par visiem šiem grozījumiem. Domāju, ka vairākums droši vien būs tas pats, bet tomēr, tomēr balsosim. Egal. Tātad pieņemts. Arī šie pieņemti. Labi. Pārējiem pie trešās balsojuma grupas. Un, eh, lūk, mm, sadaļa, kas saucas Establishment Plans. Ja jūs piekrītat pavisam par, domāju, tas pats vairākums pret. At, 1, 2, 3, atturs, ālda atturas, pieņemts. Tālāk. Piezīmes un rezerves. Nākamā lapuse, desmitā lapuse, un šeit gan jāiet cauri pa vienam. Tātad vispirms, ko tīnī grozījums ir atsaukts, tālāk referenta grozījums par era, komentāros par, pret, atturas, alder pret. un Artonkungs tāpat pieņems. Tālāk referenta grozījums par rezervē, par līdzekļu iekšanu rezervē. Referents par, kas par? Pret? Atturs, trīs, at, trīs pret, atturs, pieņemts. Tālāk Frontex. Par līdzekļu iekļaušanu rezervē. 8 miljoni iekļaušana rezervē. Nē, tās nav minūtes, tie ir miljoni. Referents pret, kas par? Alda, Alfonsija, Hartungs pret. Vairākums atturs noraidīts. Tālāk Beldera grozījums. Referents pret par. Hartung kungs pret. Atturs noraidīts. Tālāk Barrio grozījums par, referents pret, par, sociālisti ir par, un Alda, kas pret, vairākums, atturs, noraidīts. Un tā tad, vai vēl kaut kas paliek tur? Mirklīti, Non, c'est fini. Nē, līdz ar to šis dokuments ir viss cauri. To gan paturiet, to vēl nekur neizmetiet. Bet tagad pāriesim pie otra dokumenta ar nosaukumu balsojumu saraksti. Alors, on prend notre document qui sont... Tātad šis otrs um, dokuments, kur ir izmēģinājuma projekti, ja pilotu projekti. Uh, Man tiek teikts, ka jums tūlīt, tūlīt izdalīs šo dokumentu. Ja tas nu pat ir izdalīts, vai tā ir, vai esat saņēmuši šo dokumentu? Tad, tad lūk, šī tabula balsosim blokā. Lūk, šāda te tabula priekšādātājs rāda. Šāda tabula ar veselu papildus burtnīciņu, kur vēl visi šie projekti ir izskaidrot, bet balsojam par šo tabulu. Viena, viens balsojums, viens vienīgs balsojums, jo, nu, uh, Te mēs runājam par tādu ļoti sarežģītu politisko līdzsvaru, protams, ēnu referenti un uh, koordinatori tur naktis pavadījuši pie tā. Visi saprat, par ko balsosim, balsojam elektroniski, sākam, tātad izmēģinājam projektu, balsojam elektroniski, sākam balsot. Ja 38 partij... 38 deputāti nobalsojuši gan visiem 338 ir arī tiesības balsot. Viens vēl nav nobalsojis. Beidzam balsot. 36 par plus viens, viens pret. Neviens neaturējās. Tā tad pieņemts. Visi izmaiņām projektu apstiprināt blokā. Lieliski. Tālāk. Varam pāriet pie kategoriju dokumenta. Paņemat lūk šos balsojumu sarakstus, kas attiecas uz um, kategorijām, un kā jau tika teikt, sāksim balsot ar kategoriju numur 5. Un tā ir 29. lapuse. Ja? Tā tad lūk, balsošanas saraksts, tur, kur ir kategorijas, sākam ar 5. 29. lapuse. Vai visi ir sapratoši, izņemot Fernandes kungu? Viss kārtībā. Pat, jā, pat jūs esat saprats lieliski. Un tā tad. Ah, <laughs> bon, allez. Un tā tad. Vispirms horizontālai grozījumi blokā. Divi gabali. Divi grozījumi blokā. Par pret, 3, 4 pret, atturas, pieņemts. Tālāk, atsevišķi jābalso par turpmākajiem grozījumiem. Es ierosinu balsot blokā pēc par, nu, attiecīgi pamatojoties uz autoriem, kas iesniegušos grozījumus, ne? Vertmens kundze? Man bija priekšlikums vismaz attiecībā uz maniem grozījumiem, par tiem var balsot blokā. Tamjā. Jā, tieši tā. Ļoti labi. Paldies. Bet varam balsot blokā par visiem grozījumiem, ko iesniedz Sērenhauser kungs. Līdz pat visa ir šī lapus, tālāk visa 30. lapuse, un tad vēl pirmie trīs Grozījumi 31. lapas augšā līdz pat Vertmans kundzes grozījumiem. Blokā. Un tad mēs pēc tam redzēsim pārējos Ehrenhauser grozījumus. Jā, ja? tad blokā līdz šim. Jā, ja? kas par? Viņa grupa pret. Atturas. Pieņemts. Nē, nē, nē, nē, atvainojiet sevi, sevi labo priekšādātājs, noraidīts, noraidīts. Bon, ça c'est identique. Elles sont identiques. Ils sont identiques. Mais là, par exemple, Alors. Euh, Un tātad. Sekretariāts man te norāda, ka ir viens grozījums visā šai sarakstā, kas bija Mārtina kunga grozījums. Tā visā šajā 30. lapusē bija tikai Mārtina kunga iesniegts grozījums. Un tad, tad, ja mēs izmantojam to manu metodi, tad mēs par to tagad atsevišķi vēl varētu nobalsot. Tas ir 46, 66, 30. lapas ap, augšējā pusē, ap vidu. Kas par? Pret? Atturs? Tāpat ar tādu pašu vairākumu norādīts, kaut arī viņam autors nebija tas pats. Tad tālāk Vērtsmanis kundzes grozījumi. Turnēm 4604 un 4650. Divi grozījumi, ja? Divi grozījumi Vērtsmanis kundze, ja? Jā, viņa mērma galvu. Ir gan vēl divi jums. Nē, nē, pie, tām, pie tiem nonāksim vēlāk. Tātad pagaidām šie divi Vērtsmanis kundzes grozījumi. Kas par? Vertmans kundze, protams. 4 pa un pret. Paldies, atturs. Tātad šie grozījumi 4604 un 4650 ir noraidīti. Tālāk, vai varam ņemt blokā visus Ehrenhauser grozījumus sākot no 4241 līdz pat 4190 blokā? Kas par? Pret? Atturs noraidīti. Tālāk divi deve komitejas grozījumi blokā. Referents pret par. Alda pret. Paldies, atturas. Noraidīti. Tālāk. Vēl viens Ehrenhauser grozījums lapus pašā apakšā. Un tālāk seko viņa grozījumi līdz pat. Līdz pat 42.00, eh, vai ne tā? Jo pēc tam tālāk ir Mārtina. Viens Mārtina grozījums, kas ir tāds pats. Tātad līdz 42.00 par, pret, aturs, noraidīts. Tālāk. Mārtiņš Ehrenhauzers 46, 73 un 42, 03, kas par pret atturs noraidīts. Erenhauzers viens pats iesniedz šo ierosinu, lai ātrāk virzītos uz priekšu, jo vairākums tieši tāds pats, uzskatīt ka mēs tagad šai, šai kategorijā ņemam, balsojam par visiem Mērenhauser grozījumiem līdz pat pašām beigām. Līdz, tātad visā piektajā kategorijā. Tad tie grozījumi, kur tikai Mērenhausers par 3 pret atturs noraidīts. Visi šie grozījumi noraidīti. Tagad nonākam pie Martinu Nēderhauseru kopīgiem grozījumiem. Tātad 4674, 4675. Kas par? Pret? Atturas noraidīti. Tālāk. Viens Mārtina grozījums 40, 47 no 7 pat pret atturas noraidīts. Mārtins viens, pa, Mārtins viens pats, tas pats Ierosinu balsot par visiem Mārtiņa grozījumiem, ko viņš iesniedz viens pats, līdz pat kategorijas beigām. Kas par? Viens pret, atturs, noraidīts. Tā tad. Hm. Tā tad. Nonākam pie 33. lapuses. Lapus augšējā pusē ir kopējas grozījums, ko izniedz Mārtiņš Zuber un Vērtmans kundze. Trīs iesniedzēji. Tur pat divi tādi blokā par abiem. Referents pret par. Nevar bal, Alda vēlas balsot atsevišķi labi. Nu tad pirmais no šiem grozījumiem, tas ir 4677 Martina grozījums, tātad par viens, viss, pret, visi, to starp arī alda, atturs, noraidīts. Tālāk otrs, 46, 78 no Martina puses. Par? Pret? Atturs? Ļoti noraidīts. Tālāk. Monikas Vērtmanes grozījums 46, 47 par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk, Ērenhauzers, Ērenhauzers, Martins, Martins, Martins, Martins. Pār bija mums nākamo lapusi. Un te nonākam pie Gresles, Tojeru, Mulder grozījuma. Tātad. Un ar šo grozījumu netiek mainīt skaitļi. Bet, bet tas attiec vairāk uz komentāriem. Referentu atbalstu par? Pret? Attur, viens pret, viens atturējās pieņemts. Tālāk par piezīmēm. Šeit ir grozījumi, trīs grozījumi, tripelskundas grozījumi. Referente ir par, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk zubers grozījums. Referents pret par. Aldu no Aldu un Falsī pret. Atvainojiet. Atvainojiet pret tātad tagad pret atturs noraidīts. Tālāk rezervē. Greslas grozījums referente pret, kas par? Tautas partija. Mm, labi, pārbaudīsim tomēr elektroniski. Tātad, greslas grozījums 43.14. Sākam balsot elektroniski. Tātad 43, 14, 38 balsotāji, pat Martīnī kungam ir grozījums. Tātad, tātad lūdzu. Beidzam balsot. 20 pār, 16 pret, viens atturējās. Pieņems. Tālāk jūtas haugas grozījums. Referents trepara, kas, at, kas pat pret? Neviens nav pret apturas, pieņemts vienprātīgi. Lieliski. Jums ir saraksts ar visiem grozījumiem, kas ietverti vai atkrīt. Attiecībā uz lūkus piekto um, kategoriju. Tas bija viss. Te esam darbu pabeiguši. Alors, nu... Tagad tālāk pārējām pie 1B, bet Alda vēlas izteikties. Eh, eu peço desculpa de estar a voltar atrás, mas eu não entendi. Jā, man diemžēl eh, jāatvainojas, ka es jāatgriežos atpakaļ, bet es īsti nesaprotu, pēc kāda principa tiek organizēta balsošana. It īpaši attiecībā uz eh, pozīciju 310101 un 310801. 33. lapspusē augšā. Tur bija Mārtiņa grozījums un Vērtmanas kundzes grozījums. Ja es pareizi sapratu, tad Mārtiņa grozījums bija zem budžeta projekta, bet pārējie divi virs budžeta projekta Kā tad par viņiem var balsot kopā, vai jūs, balsot kopā, vai jūs varat paskaidrot? Bon. Alors, effectivement. Jā. Jums taisnība. Jums taisnība, Āda. Man būtu vajadzējis dod, no, nodot balsošanai šos grozījumus atsevišķi, tāpēc varbūt atgriežamies pie 33. lapuses augšpusē. Ir tātad 46, 77 Mārtina grozījums kas bija par skaitļa samazināšanu. Nu, bet pārējie divi Zubers un Vertmans grozījumi ir par skaitļa palielināšanu. Vai skaitļi ir tie paši? Te nu skatos uz sekretariātu pusi. Vai varat uh, varam balsot blokā par pēdējiem diviem, vai tie ir tie paši skaitļi? Jo, ja nu mēs atgriežamies, tad nedrīkstam otrais vairs kļūdīties. Alors, je rappelle. Tā tad atgādināšu jums. Runājam par tulkošanas izmaksām. Martina kungs vēlas samazināt to par pieciem miljoniem. Savukārt, Cuberskundze, Zuberskundze, lai kā nu arī neizrunāt šo uzvārdu, vēlas par pieciem miljoniem palielināt šo skaidri, un Vērtmans kundze vēlas to palielināt par vienu miljonu. Balsosim par visiem trim sesijas. Vispirms Zubers kundze ziņojums, kas ir tāds referents pret, kas par pret, atturs, noraidīts. Vērtmans grozījums par pret, atturs, noraidīts. Jā. Ja? Tad tālāk, tas pāti, tāpat problēma ar nākamo grozījumu. Arī šeit. Šoreiz runājam par rakstiskās tulkošanas izdevumiem. Vispirms Martins mīnus 3 miljoni, tas jau tātad ir pieņem, no, noraidīts, Cūbers kundze plus 5 miljoni, tātad vispirms Cūbers kundzes grozījums par, pret, atturs, noraidīts, tālāk Vērtmans grozījums kas pieprasa uh, eh, 200 tūkstoši par pret atturs norādīts. Nu, tad vairāk šādu laikam nebija gadījumi, ja? Ļoti labi. Nu, tad varam pāriet pie. Paldies, Aldi, ka jūs norādījāt uz šo niansi. Nu, jā, tiešām vienkārši par ātru mazliet steidzos uz priekšu. Tātad varam pāriet tālāk pie 1B kategorijas. Tā ir kohēzijas politika. Un tā ir 11. lapuse. 11. lapuse, 1B kategorija. Alors, vous avez... Un tātad. Šeit ir kompromiss. Trīs grozījumi. Tas ietver trīs atsevišķus blokus. Un tā tad lūk, šajā pielikuma tabulā tur arī atspoguļot visi šie bloki, no kā tie sastāv. Bet pirmais tātad apakšbloks, pirmais apakšbloks atbilst visiem grozījumiem, kas skaitļus palielina, um, salīdzinot ar pamatprotu. Kas par? Pret? A, trīs ir pret. Četri. Atturas? Pieņemts. Šis apakšbloks pieņems. Tātad pirmais apakšbloks pieņems. Tātad visi tie grozījumi, kas skaitļus palielina salīdzinot ar budžeta projektu, ir apstiprināti. Un visi pārējie savukārt atkrīt. Tālāk otrs apakšbloks, kas savukārt skaitļus samazina. Kas par? Pret? Alfonsī kungs. Atturs, Alda un Hartungs. Pieņemts. Un līdz ar to visi pārējie grozījumi par šīm pašām uh, budžeta pozīcijām atkrīt. Tālāk trešais apakšbloks. Jaunā novem, nomenklatūra. Ģenerāldirektora mm, punkts par. Pret. Attur, viens pret. Atturs Pieņemts. Tālāk mums jābalso atsevišķi par eh, budžeta pozīcijām, jo šāds balsojums atsevišķi tika pieprasīts. Pirmām kārtām, pirmais tātad Ferēras Zubers grozījums, pozīcijā 040264, referents pret, kas par? Aldai, vai te tev nebija jābūt Aldu par? Nē. Ā, ļoti labi. Nē, nē, nē. Tad neviens nav par? Hm. Go ir vēl viens grozījums. Tie paši autori, iesniedzēji. Tātad 48, mm, 93, vai jūs eh, atbalstīsiet to? Nē, jūs atturties. Kas ir par? Hārtonkungs, jūs aizvismaz esat par šo grozījumu, tātad viens ir pār. Kas pret? Alda atturs. Pati savu grozījumu kontekstā. Hm? Nu, tāda liela pieticība no viņas puses, es pat teiktu, morāla, morāls tikums noraidīts. Tā tad noraidīts. Tālāk par komentāriem, piezīmēm. Pirmām kārtām 48,86 no goja grozījums par go. Pret. Paldies, atturas. Noraidīts. Vēl viens goja grozījums 48,80. 7523 eh, par. Alda pret. Atturs. Noraidīts. Tālāk. Gaiera grozījums. Referente par. Kas par? pret, atturas, pieņemts, vairākums bija par. Tālāk goja grozījums. 75-25 referents pret, kas par? Pret, atturas, noraidīts. 48-87 goja referents pret, kas par? Pret? Atturs? Paldies, noraidīts. Nē? Par ko mēs tagad runājam? 48, 87? Haider! Šeit ir piezīme šim grozījumam, ko mēs vēlētos, lai tā tiek ņemt vērā ar mutis grozījumu. Kurš grozījums? 4, 8, 8, 7. No, it's the same. So it's uh, amendment. Tātad 865 vai 4887. Sociālisti ierosināja to ņemt vērā, apstiprināt, respektīvi, ar mutisku grozījumu. Šī apropriācija specifiski paredzēta darbvietu izveide jauniešiem un lai finansētu tādas schēmas kā jauniešu garantija. Rīcība un intervences, kas paredzētas šīs apropriācijas ietvaros, ir vērstas uz to, lai veicinātu jauniešu pārēju no mācībām uz darba tirgu, izvairoties no neapmaksātām prakses vietām vai eh, tādu darba ņēmēju izstumšanu, kuriem ir pastāvīgi darba līgumi. Tāds ir mans priekšlikums. Jā, merci. Labi, paldies. Lūk, tāds sociālistu priekšlikums, jā. Ja? un tas iekļaujās piezīmēs 4887 grozījumu kontekstā. Attiecībā uz budžeta pozīciju no 4264. Nu, man šķiet, ka teksts bija skaidrs, kas par ar šo mutisko grozījumu. Jābalso elektroniski tomēr. Tātad. Balsosim par šo mutisko grozījumu. Beidzam balsot. 13 par, 18 pret, 6 atturējās. Noraidīts. Noraidīts. Līdz ar to varam pārliekt. No 4601 kompromiss numur 1. Nē. Priekšsēdētājiem atgādina, ka nav vēl balsots par itra grozījumu 5904. 5904. Referents pret kas par? Pret. Paldies. tikai goja naudu, tātad ir balsojis par noradīts. Tātad pirmais kompromiss par pret 3 atturs, viens atturs. Tātad pieņemts, un tad iznāk, ka pārējie visi atkrīt. Nākamie tad ir ietverti, izņemot, izņemot Aldes grozījumu 7750 par vecākajiem ekspertiem. Referenta atbalsta. Par? Pret? Viens pret atturs pieņemts. Tālāk. 7950 zaļie. Referenta pret par? 3 Pret? Paldies, atturs. Noraidīts. Sociālistu grozījums 7177. Referenta par par. Pret? šķiet, ka vairākums par, bet pārbaudīsim elektroniski. Tad elektroniski 71, 77. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 par 19 pret. Martīnī kundze izlemj. Jo 19 par 19, kā jūs teiksiet, plus 1, tātad 20 pret. Noraidīts. Noraidīts tālāk. Pāriem pie otrā kompromisa grozījuma. Par? Pret? Viens pret atturas. Pieņemts. Tālāk. Virkne grozījumu par jaunu mērķiem fondam. Man šķiet, ka jābalso tomēr atsevišķi, jo tie nav līdzīgi, tie nav vienādi grozījumi. Varam blokā balsot? Viss par visiem, Rikē kungs. Gribēju piezīmēt, ka tas būs tāds pretrunīgs balsojums. Tas ir grozījums, kas attiec uz vairākām pozīcijām. Tur mēs jau, jau bijām noraidījuši šo grozījumu. 44.03 budžeta 71, un tas atkal bija pieņemts. Eh, eh, eh, est-ce que c'est incompatible? Bet nu. iesaustā starpā ir atbilstīgi. Vajadzētu elektroniski pārbaudīt šo grozījumu. Tā tad 71, trešais, kur ir trešā piezīme. Ja jūs būtu teikuši Uh, ka tautas partijas ir par daudz, bet, ak, jā, sapratu, saka uh, priekšsēdētājs, par pirmo nebija elektroniskā balsojuma. Tātad jums likās, ka uh, elektroniskais balsojums attiecās uz citu balsojumu. Vajadzētu pārbaudīt balsojumu sakritību. Euh, Rebotons, si vous voulez. Rebotons, si vous voulez. Alors, C'est lequel C'est le 71 Kurš tad ir 71, 58? C'est bien le, le, le même amendement. Tas ir tas pats grozījums, tas pats komentārs par to pašu pozīciju. Pozīcijas atšķirīgas. Nē, tad nav pretrunas, tās ir savstarpēji savietojamas lietas. Es neteicu, ka pretrunīgi, tā saka Rekai kungs. Es tikai gribētu zināt. Komiteja, protams, var šādu viedokli paust, bet tas man būtu kā pārsteigums. par šo otru nebija elektroniskās. Jā, jā, es saprotu. Ja tas būtu par to pašu pozīciju, tad es būtu uh, līdzis balsot, bet tā kā tas ir par citu, un tad varbūt vēl plenārsēdē pie tā varēs atgriezties, nezinu. Tātad. Nonākam vēlreiz pie jaunajiem mērķiem fondam. Vai var visus šos grozījumus, kas attiec uz jauniem mērķiem, iekļaut vienā blokā, ja? Labi, tātad blokā. Kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. Blokā. Tālāk. 71, 77. Referents par 57 pret. Balsojam elektroniski, acīm redzot. Jo šis temats ir tāds delikāts. Ja visi nobalsojuši, tad lieliski 20 par 18 pret pieņemts. Nu, te redzam. Atkarībā no pozīcijas balsojums, balsojums skaits maina, balsojums balsu sadalījums mainās. Tālāk nākamais ir ietverts komp otrajā kompromisa grozījumā, bet jābalto par 45.83 Torvaldu grozījums referents par kas par? Pret? Trīs atturas pieņemts. 49.03 Ferreira. Referents pret par. Pret. Atturs. Noraidīts. Bēlders 41.15. Rezervu piezīmēs tikai referents pret par. 4 pret. Atturas. Noraidīts. Vai varam blokā par nākamajiem? Diviem, nē, divi atkrīt. 76, 18 neatkrīt, nē, par to jābalso. Šeit eh, referenta viedokļa nav, kas par? Pret? At, paldies, atturs, noraidīts. Tālāk, 48.02 ir ietverts. Ja, tas atkrīt? Jā. Nē, par to nebalsojam. Gājers, referents par? Tāpat tā, tas pats varakums, kas pret. Atsāksim tomēr. Nu šeit jā, ļoti mainās balsis. Tātad e, elektroniski, elektroniski par gāju ar grozījumu. Beidzam balsot. 22 par, 16 pret. Nu, šķiet, ka debates nes kaut kāds rezultāts. Tā. Un visbeidzot, afet grozījums par Baltijas jūras reģionu, referents par kas par? Pret? Hartongs atturas āla pieņemts. Bon, mes chers collègues, normalement on doit prendre maintenant la 2. Avons... Dārgie kolēģi, vajadzētu ķerties pie otrās, um, uh, otrās daļas, bet mums ir 20, 20 minūtes atlikušas, un šeit ir pozīcijas, pēc pozīcijas blokos nekas nav, vai jūs varētu tikt ar visu galā 20 minūtēs? Uh, Uh, uzšķiriet man pareizo lapusi. We may, yes, but we, we are not ready, oh, okay. technically. Okay. Yeah. Alors, président, il y a, il y a, moi je, alors Donc, nous prenons, nous prenons la catégorie. Mēs ķeramies pie otrās līnijas. Bijām paredzējuši vispirms trešoņiem, bet tehniskās problēmas nebija sakārtotas, un tāpēc līdz 12.30 mēģināsim tikt galā ar otro. Uh, ir vispirms bloks pār nomenklatūru 16. lapuse. Uh, tabulai un detaļas ir pievienotas septītai tabulai, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Bon, alors, vous prenez maintenant le grand cahier. Un tagad ņemiet lielo grāmatu ar uh, visām tabulām. Tā ir 91. lapuse. Angļu versijā. Ah, voilà. Sustainable growth, natural resources. Sustainable growth, natural resources, jeb noturīgi izaugsme un dabas resursi. Divas pirmās līnijas ir aptvērtas ar horizontālajiem balsojumiem par administratīvajiem izdevumiem. Un mēs uzreiz ejam pie rindas 01050101 grozījums 877 par pret atturas noraidīts. Nākošais ir identisks, atkrīt tālāk. 878 grozījums par pret Alfonsī pret atturas rīsi noraidīti. Nākošais arī 92. lapusi pārējiem. Ir identiski grozījumi pār 05, 03, 03 pozīciju blokā. Liek uz balsojumu visus. Pār pret atturas noraidīts. Eh, cukurs izoglikoze par 1, 2, 3, 4, qui est contre Pret atturas noraidīts. Nākošā rinda. Mārtiņa grozījums. Pret atturas noraidīts. Nākošā pozīcija vērtmanas grozījums. Referente ir pret. Kas ir pār? Pret atturas noraidīts. Tālāk. Sur le school food scheme. Skolas pārtikā referenta priekšlikums kompromiss vispirms pārtikā Non, le PPE est contre No. C'est... Give her the floor to say how much it is. Where is the... But... 28 milliards, 28, 28. Madame le rapporteur. Referente, lūdzu. I think it's, it's important to point out now that what you... Domāju, ka svarīgi norādīt ir tas, ka uz balsojumu liekam nevis pirmo grozījumu, bet manu grozījumu, kurš ir uh, 2, 4, 8 par 28 miljoniem. Atvainojiet, es teicu kompromiss, bet tas nav kompromiss. Tātad tas ir grozījums 248 ar 28 miljoniem par augļiem. Pa, par. Pret. Atturas pieņemts. Pārējā atkrīt par šo pozīciju. Bien. Donc, nous votons conformément. Balsojam saskaņā ar noteikumu budžeta komiteja. Vispirms liekam uz balsojumu referentu priekšteikumu, referents tā klājā ar piedāvājumu, vairākums eh, ir klāt, viss atkrīt. Tālāk vīna nozara nav referenta priekšlikuma, ir Vertmans kundzes priekšlikums. Referents ir pret, kas ir par. Pret. Atturas noraidīts. Nākošais vērtmanas grozījums pa citiem pasākumiem vīnā referenti ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Vēl viens eh, referents grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Vēl citi augi par, pret, atturas noraidīts. Pāršķir lapusi 94. lapuse pienas goja grozījums. Referents ir pret. Par. Pret. Abstention. Rejeté. Noraidīts. Pārbaudām. Jo par pienu varētu būt eh, neskaidrības atsevišķās grupās. Balsojam, balsojam. Neguļam, balsojam. 11 pār noraidīts. Nākošais atkrīt. Hans Pēters Mārtins 462 pār. Pret atturas noraidīts skolām paredzētais piens. Priekšlikumu nav no referenta. Goja balsojums par, pret, atturas, noraidīts. Nākošie abi ir identiski, tiek noraidīti, bet tālāk ir Angelika Svertmanis grozījums. par 22 miljoniem. Uh, Angelika Vertman, le rapporteur. Uh, par, pret, atturas, pieņemts, noraidīts, saka priekšsēdētājs. Un mēs pāriem pie. Nākošās lapuses. Lielopu un teļu gaļu priekšlikumu no referenta nav. Sākam ar zaļajiem. Pret par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārējie ir identiski. Pārējiem pie dzīviem dzīvniekiem. Pār. Pret. Atturas. Noraidīts identiski tiek noraidīti. Cūgaļa. Zaļajā cūgaļu. 709. par. Pret. Atturas. Cūgaļa pazūd. Olas. Goja ēd olas. Par. pret, atturas, noraidīts. Tālāk mājputnu gaļu. Zaļiem grozījums par. Septiņi. Pret. Atturas noraidīts. Bites. Kļūst aizvien dzeļiskāka. par, pret, atturas, bišu nav. Bien. Alors, euh, euh, pour ce qui concerne... Tālāk vienotā maksājuma schēma. Aldes grozījums ir atsaukts. Un par e, zaļo grozījumu tikai komentāri par viešu cīņām. E, e, Uzdod jautājumu zaļajiem. Ir citi grozījumi par viešu cīņām. Var to ņemt blokā? Heidera, tu esi speciālists šajā ziņā. Piekrītat balsojumam blokā? Bien, ok. J'ai pas regardé, donc je... Es neesmu skatījies. Par vēršu cīņām. Par zaļo grozījumu par komentāriem. Pret. Atturas. Noraidīts. Ejam uz nākošo lapusi, Alde izņemta. Un mēs nonākam pie zīdtāpiņiem. Referents ir pret. Très important, euh, Jutā. Enfin. Juta tas ir svarīgs ziņojums. Marko Polo savā laikā brauca uz Pekinu pēc zīda. Kas ir par? pret atturas noraidīts. Tiešie maksājumi. Referents ir pret, kas ir par, kas ir pret. Atturas noraidīja. Identisks, atvainojos. Bet par tabaku ir jāliek uz balsojumu komentāri. par pret atturas ir ļoti spēcīgi pār, bet pret ir vairāk. Noraidīts. Vai tas at, aptver nākošo? Jā. E, Pozeī tālāk. E, pār pret, atturas, noraidīts. Egejas jūras salas. Par, pret, atturas, noraidīts. Tabaka. Vispirms saldi skaitļi, lai svīt atceltu palīdzību tabakai. Par pret atturas vairākums ir pret. Tālāk četri grozījumi ar tām pašām piezīmēm par pret atturas vairākums pret. Un pārējiem pie krīzes rezerves goja grozījums par pret atturas Noraidīts. Nākošais atkrīt. Lauka attīstības programmas. Komentāru grozījums no zaļajiem. Vispirms skaitļi par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Referent, lūdzu. Šeit ir runa par maksājumiem, mums to būtu vēlāk jāskata. Y compris les remarques. No. No. Tas attiec arī uz tiezīmēm. Netiezīmes varam skatīt tagad. Piezīmes referenti ir pret piezīmēm. Pār. Pret. Noraidīts maksājumu skatām vēlāk. Vispārējais pazūd operatīvā tehniskā palīdzība. Tie ir maksājumi. Četrdesmit deviņi, trīsdesmit deviņi tieši tas pats, tiek likt uz balsojumu, es pāršķiru lapusi. Ilgtspējīgas attīstības veicināšana 46.22 par. Mēs esam simtās lapus augšpusē. Par, pret, atturas, noraidīts, zaļo komentāru. Un ne, ne tikai, vispirms skaitļi. Zaļo skaitļi par 78,61. Noraidīts. Ko, zaļo komentāru. Pār. Pret. Atturas noraidīts. Pārējo alde ir atsaukusi. Nākošie attiecība attiec uz maksājumiem, un tālāk ir jāliek uz balsojumu rezerve Alda 7712 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrs ir identisks, arī noraidīts. Nākošā līnija. Hans Pēters Mārtins. Par pret atturas noraidīts. 101. lapuse. Jensens grozījums atsaukts. 692 pār pret atturas noraidīts. Tālāk pilotprojekts. par šķirulā pusi, vēl aizvien pilotu projekti. 103. lapusē 691. E, grozījums. Enerģija dzīvē Milānā. Par. Pret. Atturas noraidīts. Tālāk Giovanni Lavija par. Pret atturas noraidīts. Oui. Mēs eh, liekam uz balsojumu saistību apropriācijas. Ah bon, alors, euh, euh, vérification électronique. Pārbaudām elektroniski. 45, 18. Voilà. Le rapporteur est contre, mais le vote est clos. Beidzam balsot. 27 par. Vajadzēja tiešām atgriezties pie šī balsojuma. Un tālāk ir. Liņa administratīva. Administratīvā izdevumi. Pēc tam eh, zaļāka un efektīvāka ekonomika Angelika Vertmane par pret atturas noraidīts. Goe par pret atturas noraidīts. Pāriem pie nākošās līnijas. Goe grozījums 907 par pret atturas noraidīts. Nākošais ir identisks. Pēc tam maksājumi lapuses beigās, tālāk aģentūras nāk. Simt, 607 pilotu projekti, līdz lapuses beigām ir pilotu projekti, kamēr ir uh, Mēs nonākam līdz zivsaimniecībai. 431 referents ir pār. Nē, šeit ir runa tikai par maksājumiem, mēs tos neskatām. Tāpat 109. Eh, lapusē, vai tie arī ir maksājumi? Ejam uz 110. lapusi augšā Angeliko Vertmani pār rezervi. Referente ir pret. Pār pret atturas noraidīts. Nākošās rindas ir maksājumiem 4 līdz 66,78. Pret atturas noraidīts. La suite, c'est des paiements jusqu'au bas de la page, là. Atkal iet maksājumi. Un mēs nonākam pie 111. lapus augšpusē. Līdz goja grozījumam 935. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nākošā rindiņa. Pret, atturas, noraidīts. Nākošā 934 pār, pret, atturas, noraidīts. Un pēdējā jaunā rinda par pret, atturas, noraidīts noraidīts. Tālāk nāk aģentūras. Četrdesmit astoņi, septiņdesmit deviņi. Liekam uz balsojumu. Deviņsimt trīsdesmit sastais arī par. Pret atturas noraidīts. 48,79 par pret atturas noraidīts. Pēc tam sagatavošanās darbības pilotprojekti. 114. lapus ir tas pats, 115. arī. Un nonākam līdz 116. lapusē. 41, 67 par, pret, atturas, noraidīts. 41, 68 par, pret, atturas, noraidīts. 419 maksājumi. Un tad mēs pēc tam pārējām pie drošības un pilsonības. Darbie kolēģi, paldies! Paldies priekšsēdētājs Saktūkiem un turpinam trešo trijos. Bon, nu,